balsošanas skaidrojumu par Lēnskunga ziņojumu. Deputāts atsauc savu stāšanos uz pakiču kungs vārds jums. You have to push the button. Mr. Uzbekit, you have to push the button. Gerbiamas pirmininkė, e, noriu pranešti, kad. Godātais deputāt, es gribēju informēt jūs, ka es atbalstu šo lēmumu Tas ir vienīgais, ko gribēju pateikt. Dārgie kolēģi, attiecībā uz šo padoms un komisijas direktīvu par mikro uzņēmumiem un uh, gada pārskatiem. Tās ir diskusijas, kas notiek visur O, gan Eiropas Savienības institūcijās, gan dalību valstīs. Uzskatu, ka ir nepieciešama kopienas likumdošana pār šo jautājumu. Bet es domāju, ka mums vajadzētu atvieglot dzīvi mikro uzņēmumiem, tajā pat laikā nekaitējot iekšējā tirgus eh, darbībai un nepārkāpjot konkurences noteikumus. Es uzskatu, ka ir jāparedz tāds kopienas, tāds vienots nodoklis, kopīgs nodoklis mikro uzņēmumiem, ņemot vērā darbinieku skaitu, piemēram, vai arī izmantojot kādus citus kritērijus. Priekšsēdētājs. Balsošanas skaidrojumiem tiek dot viena minūte katram deputātam tikai. Uh, Tālāk jākungs, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Iespēja, ka mikrouzņēmums varētu atbrīvot no pienākuma iesniegt gadu pārskatus, Eiropas parlaments ir skaidri parādījis savu vēlmu samazināt birokrātiju. Eiropā, kur 6,3 miljārdi e, eiro samazinājums mums ir jāveicina mikro uzņēmumu darbība. Un es gribētu aicināt valstis, jo īpaši Vācija, izmantot šo situāciju, jo tā rezultātā uzņēmumi ietaupīs līdzekļus, kas ir apmēram 2000 eiro kat, katram uzņēmumam. Bet tas vēlreiz parādīs to, ka Eiropas Savienība ir daudz draudzīgāka attiecībā pret cilvēkiem, nekā viņi to domā. Paldies! Paldies! Motīkungs, viena minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Es neatbalstīju Lēnas kunga ziņojumu, Lai arī te ir runa par maziem vidiem uzņēmumiem, kas ir Eiropas ekonomikas mugurkauls, tomēr rezolūcija tās patreizējā tekstā rada konkurences izkropļojums starp dažādu dalību valstu uzņēmumiem, un to mēs noteikti nevēlamies šajā krīzes situācijā. Gada pārskati ir efektīvs un nepieciešams līdzeklis, lai, piemēram, saņemtu kredītus no bankām, uh, jo tieši uz šo gadu pārskatu pamata uh, tiek uh, vērtēti, tiek, tiek vērtēta uzņēmumu finansiālā dzīvotspēja. Es domāju, ka mums būtu jādomā par uh, citiem stimuliem, piemēram, nodokļu atbrīvojumiem uh, vai citiem pasākumiem, lai šie uzņēmumi varētu kļūt konkurētspējīgāki. Paldies! Hārkin kundze, lūdzu, vārds jums! Paldies, priekšsēdētāji. Man ir prieks atbalstīt Lēnskungu ziņojumu, kas mazinās administratīvo slogu mikro uzņēmumiem. Runājot ar šo uzņēmumu pārstāvjiem, viņi vienmēr norāda uz pārmērīgo birokrātiju un viņiem ir pamats, kad viņi saka, ka mikro uzņēmiem nevar piemērot to pašu likumdošanu, ko lieliem uzņēmiem. Tā kā, es domāju, tā ir ļoti pareiza reakcija uz esošo situāciju Eiropā. Uh, šajā gadījumā mēs tikai grozam esošo likumdošanu. Es domāju, ka tas radīs labāku uzņēmē darbības vidi un uzlabos mazo uzņēmumu konkurētspēju. Paldies! Mr. Bonsignore. Bonsignoras kundze. Paldies! Vēlētos arī apsveikt Lēnas kundzi, kungu. Es domāju, ka Eiropas Savienība skatās, kas notiek pasaulē, un mana grupa vienmēr ir uzsvērusi atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem kā prioritāti. Ir ļoti svarīgi, ka mēs izdarījām to, ko mēs tiešām šodien izdarījām. Mēs gribam samazināt birokrātiju un izmaksas mikro uzņēmumiem. Domāju, ka tas būs kā praktiska palīdzība šiem mazajiem uzņēmumiem grūtajā laikā. Un es piekrītu tam, ka dalības valstis var izmantot šo direktīvu tajā brīdī, kad tas uzskata to par nepieciešamu, izvairoties no dažādiem nelegāliem gājieniem, kas varētu norest pie sliktiem rezultātiem. Paldies! Lielas paldies! Un nākamais jautājums darba kārtībā ir Eiropas Savienības 2020. gada stratēģija. Pirmais runātājs grupas vārdā uz divām minūtēm ir Filips Lambērs. Lūdzu, jums vārds. Is... Oh. Yeah, Mr... Priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, domāju, ka šis balsojums, ko nu pat pieredzējām, ir eh, būtisks divās ziņās. Divas lielākās grupas nolēma pieņemt kopēju rezolūciju, iesniedzot to eh, pirms termiņa beigām. Rezultātā arī citas grupas varēja iesniegt grozījumus, un tas ir lielisks. Otrs komentārs. Ja būtu bijis sagatavots sakarīgs teksts tajā brīdī, kad komisija to gatavoja, tad varbūt būtu izdevies izveidot kopīgāku, normālāku situāciju. Bet nu tagad iznāk, ka parlamentam bija jāstrādā ar neko, pie neko, pie nekā. Un domāju, zināmā mērā tas padarīja parlamentu par izsmieku, un tas nav pieņemami. 2020. gada politika līdz ar to neko net, nepanāks. Paldies, nākamais runātājs ir Ramon, Ramon Nikols Nikolesku. Domnule președinte, uh, După cum se cunoaște, liberāļi și demokrāti. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mēs visi zinām, ka liberāļi un demokrāti E, ir pieprasījuši e, e, ekonomiski konkrētāku pieeju 2020 programmā, un es gribētu zināt, ko šī stratēģija mainīs. Tomēr ir aspekti, kuri nav pietiekami padziļināti izskatīti. Es gribētu vēst jūsu uzmanību uz to, ka 2020 stratēģijā nav parādīts, kāda ir kopsakarība starp kohēzijas politiku un šo stratēģiju. Kohēzijas politika politika ir vissvarīgākais finanšu instruments reģionālai attīstībai, tāpēc arī mums vajadzētu skatīt reģionus kā galveno punktu. Bez tam ir runa par padomas lēmumu, kas aicina dalībvalstis īstenot šo stratēģiju. E, tomēr paralēli netiek e, noskaidrota vietējo pašvaldību joma, e, kas, loma, kas ir svarīgas, ņemot vērā arī reģionālo lomu. Es domāju, ka tāda veida stratēģijas var būt veiksmīgas veiks, jo tās veiksmīgi tiks īstenotas. Paldies! Paldies! Paldies tālāk, Lukan kungs, uz vienu minūti. Mulțumesc, domnule președinte. În cadrul reuniunii informale a Consiliului European din 11 februarie. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Mums eh, Eiropa domē 11. februārī bija neformāla uh, valdības eh, vadīt, valstu vadītāju deklarācija, uh, kur bija runa par finansiālās situācijas uzlabošanu un bez tam arī par Eiropas Savienības 2020. gada projekteju un Lisabonas stratēģijas turpinājumu. Tas, kas mums ir nepieciešams, tā ir. Mm, Eh, izmantoto eh, prioritāšu, plānoto prioritāšu ievērošanu. Eh, tas nozīmē, ka mums ir jāņem vērā Eiropas reģionu specifikācija. Ir būtiski pastiprināt konkurētspēju, radīt jaunas darba vietas, tāpat ir nepieciešamas investīcijas dažādās jomās, ir tīpaši pētniecībā un attīstībā. Un, kā jau es teicu, e, šeit ir nepieciešams e, skatīt katra reģiona, katras dalību valsts specifiskās problēmas, jo tikai tādā veidā mēs varam sasniegt stratēģijā 2020 nospraustos mērķus. It īpaši runa ir par izglītības sektoru. Bez investīcijām izglītībā nebūs pieaugums. Paldies, saka priekšsēdētāji. Από, τη, από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου αλλά και από τη συζήτηση που ακολούθησε. Priekšsādātājs saka nākamais runātājs. Skatoties uz padomu secinājumiem, debatēm, ko noslēdza, eh, par ko, run, ko īstenojam arī Briselē, un kurās piedalījās gan komisijas pārstāvi, gan valstu un valdību dalī, da, vadītāji, tā viens šķiet, ka uh, ir radusies e, šīs krīzes laikā, kad, ja sastapāmies ar ekonomiskām problēmām, ir būtiski, lai Eiropa izrādītu solidaritāte un lai tā palīdzētu dalību valstīm pret jebkāda veida spekulācijām. Nu, un lūk, šajā laika periodā, kad runājam par jaunu Eiropas iestāžu izveidi, kas palīdzētu cīnīties pret šīm parādībām, pret spekulācijām, uh, Eh, kopā ar Starptautisko valūtas fondu ir svarīgi atcerēties, lai risinām šo problēmu daudz efektīvākā veidā kā līdz šim. Tālāk uz Paskičkungs. You, Paldies, priekšādātāji. Godātie kolēģi. gribēju pāris vārdus teikt par stratēģiju 2020. gadam. Pamatprincipos jebkura iniciatīva, kuras mērķis ir situācijas uzlabošana Eiropas Savienībā, varētu tikt atbalstīta. Un tomēr jāsaka, tas nenozīmē, ka stratēģija nav pelnījusi nekādu kritiku. Un kritika attiecas tieši uz šo Eiropas stratēģiju līdz 2020. gadam, jo, manuprāt, Mums vajadzētu censties nojaukt robežas starp Eiropas tiesību aktiem un regulējumu un nacionālo regulējumu. Nu, protams, es nerunāju par tādām jokām, kā, jomām kā kultūra, tradīcijas, kultūras mantojums un tam līdzīgi, bet tomēr tīri ekonomiskā ziņā raugoties būtu jāuzsver, ka Eiropas tirgus ir kopējais tirgus. Jo citādi, pretējā gadījumā, mēs nonāktu pie situācijas, ka atsevišķos reģionos tiek veidot atsevišķi tirgi, atsevišķās geografiskajos reģionos, un līdz ar to regulējums varētu būt atšķirīgs. Es domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu īstenot kopējus ekonomiskus nosacījumus, regulējumu, un ir nepieciešams atbalstīt, protams, arī zinātnisko pētniecību un tehnoloģiju izstrādi. Tāpat laikā atceroties, un e, runātājs tiek pārtrauktas. Priekšādātājs turpina. E, jā, esmu nu, izslēdz jums mikrofonu. Atgādini, priekšādā Sajāls Enders nav zālē. Tālāk Kuntas e, kungs. To, kirie proedre. Liels paldies, priekšādātāji. Es balsoju pret šo ziņojumu darīja to tāpēc, ka, manuprāt, šis ziņojums no jauna parāda kārtējo neoliberālo Lisabonas stratēģijas variantu. Un tas, tā jau ir radījusi problēmas. Tā palielināja bezdarbu visā Eiropas Savienībā, un tas mums nav vajadzīgs. Mums ir vajadzīgs radikālas sociālās un ekonomikas politikas pārmaiņas, tā lai mēs varētu panākt pilnu nodarbinātību un lai darbiņēmē tiesības tiktu ievērotas pilnā mērā. Uh, Padoma un parlaments cenšas šobrīd slēpties viens aiz otru un aiz konkrētiem dalībvalstu pleciem un nerisina problēmas kopīgiem spēkiem. Grieķija tiek uzskatīta par tādu kā šīs ģimenes melno avi, un tai tagad nākas piemērot ļoti striktus eh, pasākumus, kas droši vien eh, pasliktinās tās konkurētspēju un kas savukārt eh, nav jāpiemēro citām dalībvalstīm. Mums bija vajadzīgs normāli vienošanās, parasta, kārtīgi solidāra vienošanās, un tā tas nenotika. Kačmareka kungs tālāk saka priekšādātājs lūdzu. Dāmas un kungi! Godātais priekšsādātāji, es domāju, ka Eiropas Savienībai ir vajadzīga jauna stratēģija, kas ļautu mums rēģēt šīs finanšu krīzes apstākļos, un šīs stratēģijas ļoti svarīgs elements ir nepieciešams spēcināt pārvietošanās brīvību. Tas jātiec un uz visām iedzīvotāju grupām - studentiem, pensionāriem, darba ņēmējiem, un tas rezultācijā tiek skaidri un gaiši arī pieminēts. Turklāt ļoti labi, ka rezultācijā uzsveram arī mazo un vidēju uzņēmumu nozīmi, jo bez šiem maziem un vidējiem uzņēmumiem no krīzes izkļūt nespēsim pieņemsim. Atsevišķi pilsoņi uzskata un deputāti uzskata, ka šajā rezolūcijā nav pietiekami spēcīgi uzsvērta kohēzijas politikas loma, bet jāsaka, man te jāiebilst, jo domāju, ka šis uzsvars ir iekļauts rezultācijām. Mēs taču sakām šeit, ka tā ir svarīga Eiropas nākotnē, bet, protams, ka ja mēs eh, to neīstenosim, tad nekāda stratēģija mums nepalīdzēs. Tālāk, Bonsignoras kungs, saka priekšādātājs, lūdzu, jums vārds. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Ir pienācis laiks politiski raugoties kļūt pieaugušiem. Krīze ir parādījusi, ka vā, ir iespējama labāka sadarbība starp uh, institūcijām un ir vairāk jāparāda rīcības spēja. Vairāk ir jāņem vērā struktūras un uh, lai tiktu atbalstīt mazie un vidēji uzņēmumi. Tas attiec uz iekšējo tirgu un attiecas arī uz kopīgu finanšu politiku un nodokļu politiku. Pagātnē daudz rīkojās tā, it kā viņi neko neredzētu, kas attiecas uz ASV banku ietekmi Eiropā. Arī Eiropas Savienības ietvaros ir pienācis laiks uzņemties atbildību un rīkoties drosmīgi. Rezolūcija, kas tika pieņemta politiskajā grupās, tur ir atrodamas uh, uh, aspekti, bet es domāju, ka Barozo kungam, bet arī parlamentam ir jārīkos drosmīgāk. Neski. Un tālāk Černetskī kungs lūdzu. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, šī jaunā 2020. gada stratēģija Eiropas Savienībai ir tāds kā Lisabonas stratēģijas jaunākais brālis. Un ja mēs nemācāmies no vecākā brāļa kļūdām, tad mums neizdosies šo eksāmenu nokārtot un nevarēsim turpināt mācības savā tālākajā dzīvē. Tajā pašā, un, tajā pašā laikā, kad tikās Eiropas vadoņi un sprieda par to, ka nepieciešams pieņemt Lisabonas stratēģiju, dalību valstis tāpat laikā samazināja brīvās pārvietošanās tiesības saviem iedzīvotājiem un arī attiecībos pakalpojumiem. Jo šī jaunā stratēģija gan ir mazliet labāka par tās iepriekšējo versiju, ko piedzīvojam pirms pāris pāris mēnešiem, kad vispār nerunājām par kohēziju šai saistībā, tad tomēr šī starpība uzlabojums nav nepieciešams. Tad drīzāk ir tādu kā vēlamo, iepir, tas kāds vēlamo iepirkumu sarakstiņš, kā tāds Ziemassvētku vēlņu sarakstiņš, un runājam par to, ko vēlamies atspoguļot lūgu budžetā nākamajā finanšu perspektīvā. Nu, es tikai ceru, ka šī stratēģija nenonāks pie veco dalību valstu dominances pār jaunajām dalību valstīm, kā tas šobrīd, diemžēl, ir iespējams. Paldies! Gribētu kolēģims dot padomu, turpina priekšsādātājs izteikties lakoniski. Mums ir 15 15 cilvēki ir izteikušies pa minūtei katrs. Kopā ir pieteikušies 53 cilvēki, tāpēc jāsaka, laiks noteikti būs vajadzīgs diezgan ilgs, un tāpēc gribu lūgt eh, tos, kas varbūt ir ar mieru pieteikt savu valsts skaidrojumu rakstiski, to tiešām arī darīt. Ir vēl viens papildus eh, cilvēks, kas vēlas paskaidrot savu balstu par šo ziņojumu, un tas ir Balco kungs. Lūdzu. Kur köszönöm a lehetőséget. Paldies, priekšsēdētāji. Stratégiájára nem Eiropas Savienības 2020. gada stratēģija ir mm, vecāka nekā mums tas varbūt ienāk, mm, var, ko varam iedomāties, jo ir pilnīgi skaidrs, ka tā atkal no jauna atjaunoja neoliberālu ekonomikas politiku. Tur skaidri un gaiši pateikts, ka mēs vēršamies pret protekcionistu uh, Eh, politiku, kas ir, protams, valstu intervences, un tāpat laikā jāsaka, ka mācība no finanšu krīzes būtu jā, jāņem, jāmā, jāmācās, un tā ir tāda, ka nedrīkstam atstāt tirgus savā vaļā. Šeit jāsaka kaut kāda valda imperialistiska principa. Šajā tekstā paredzēts, ka regulējums tiks īstenots automātiski tajā, gadā, ja, tajā gadījumā, ja dalība valstis tos neīstenos. Un uzraudzības iestāde arī tiek paredzēta šādu tādu izveidot, Turklāt ir skaidrs, ka tiks pieņemta obligāti juridiska pasākuma, saistoši juridiska pasākumi un netiks nodrošinātas autonomas tiesības. Un tāpēc es uh, nebalsoju. Aijals Senders ir ātri, ātri acīm redzot pēdus pusdienas un ir atpakaļ un vēlas savu balsu skaidram tomēr nodot. Lūdzu, jums min vienu minūtu, Aijals Senders kundze. Paldies priekšādātāji. Es pateicos par to, ka devāt man vārdu bet uh, man nebija laika paēst, man vajadzēja ātri aiziet uz biroju. Kā, kā lai nu arī nebūtu, kā budžeta komitejas uh, eh, locekle, budžeta kontrolas komitejas locekle, gribu pateikt, ka balsoju par 2020 stratēģiju, jo ir svarīgi, lai parlaments par to izteiktos, bet man ir iebildi, kuras gribētu šeit izskaidrot, proti. Uh, 18. punktā, tā kā tas tagad ir formulēts, tur paliek eh, tomēr vēl šaubas tur tiek apgalvots kaut kas, kas īstenībā neatbilst patiesībai. Tur tiek teikts, ka revīzijas palādu komisija un dalību valstis eh, ir kritizējušas. Bet tas, kas tur ir rakstīts, eh, eh, tas nav pareizi. Tur nebija runa par 80% par, no Eiropas Savienības budžeta, par ko bija izteikts, izteikta kritika, bet tur bija runa par to, ka pirmo reizi 11 gados revīzijas palātā mēs esam saņēmuši apsveikumus un atbalstu. Uh, attiecībā uz budžeta to daļu, ko nosaka vēl ir valsts pač, pašas, un uh, tur uh, priekšnosacījumi ir ļoti labi uzlabojušies, un revizijas palāta apsveic šo faktu, un es domāju, ka iedzīvotājiem šeit rod, varētu rasties nepareizs iespējas, jo, ja 80% budžeta pārvalda tiek kritizēta, tad, uh, bet ir jau tieši otrādi, viss, uh, tas tieši piem, pieminēts ar labu vārdu. Paldies, labu apetīti! Tālāk man eskolkums par Goldstone ziņojumu saka priekšādātājs, turklāt novēlēdams iepriekšējā runātāja labu apetītu pusdienās. Nē, Nikola, Ramona Nikola atkal izteiksies, lūdzu. Paldies. Es e, balsoju pret e, Galstona ziņojumu. E, kaut arī ziņojums pats par sevi likās, ka ir laba iniciatīva, jo te bija konflikta analīzes un risinājuma meklējuma aspekts. Es tomēr būtu vēlēsies, lai ziņojums būtu vairāk objektīvs un lai tur būtu vairāk pieminēti starptautisko un cilvēktiesību aspekti. Eh, diemžēl šajā ziņojumā Izraēlas valdība eh, tiek nolikta vienā līmenī ar Hamas. Visi zina, ka tā ir organizācija, kuru Eiropas Savienība ir nolikusi uz teroristisku organizāciju sarakstā, iekļaujas sarakstā. Tāpēc es nedomāju, ka spriedze Tādā veidā var tikt samazināt, un tāpēc es balsoju pret. Paldies, priekšsēdētājs. Komisāros kungs, lūdzu. Köszönöm, elnök úr. A Richard Goldstone bírot... Lielas paldies, priekšsēdētāji. Ziņojums, ko sagatavoja tiesnesis Goldstones ir darbs, ko paveicis augstu respektējams individs, un domāju, ka mums vajadzētu uzticēties šim ziņojumam un tajā paustajiem ieteikumiem. Tas nav politisks paziņojums, tas nav politiska rakstura ziņojums, un tāpēc tajā izteiktās rekomendācijas vajadzētu īstenot. Es balsoju par šo ziņojumu, bet tomēr jāsaka, ka nepiekrīt tik vienam noteikumam, kas šai ziņojumā, punktam, kas šai ziņojumā iekļauts. Bet tāpat laikā domāju, ka labi bija šo ziņojumu šodien apstiprināt un ceru, ka šis ziņojums dos savu ieguldījumu tālākā miera radīšanā tuvajos austrumos. Dodas kundze nav klāt, līdz ar to pāriem tālāk pie Kristīnas Morvais. Lūdzu, jums vārds. Liels paldies, priekšsādātāji! 2008. gada decembrī Izrēla uzbruka, brutāli uzbruka gazas sektoram. Un šī uzbrukuma rezultātā 1400 cilvēku, to starp civiliedzīvotājiem, bērni gāja bojā. Šis Goldstone ziņojums cenšas eh, īstenot objektīvus pasākumus, un tur tiek izpētīta visa šī situācija, un tiek arī norādīts uz šiem ārkārtīgi drausmīgajiem nozīgumiem, kas tika pastrādāti. Tur tiek arī runāts par to, kur startautiskās tiesību normas tikušas pār, pārkāptas šī uzbrukuma rezultātā. Ungārijas obika partija un tautas partijas saima līdz ar to nobalsoja par šo ziņojumu, par šo tautas partijas lēmumu. Uh, saskaņā ar kuru tiek atbalstīta Goldstone ziņojumā iekļauto rekomendāciju īstenošana un gribēju paust līdzjūtību Palestīnas upuriem un atvainoties viņu priekšā, tāpēc, ka Ungārijas valdība vienmēr ir eh, runājusi, pre, izteikusies pret Goldstone ziņojumu, bet tas nav iedzīvotāju vispārējais uzskats. Vandālenkungs tālāk. Cienījamie eh, priekšstādājs kungs, eh, Goldson kungs, ziņojums ir vienpusīgs. Izraela tiek uzbrukta, bet Hamas ļaunprātīgi izmanto iedzīvotājus. Gazas sektors tiek izmantots ieroču uzglabāšanai, un tas viss nav iekļauts Goldstone ziņojumā. Tas nozīmē, ka ziņojums ir iznācis vienpusējs ir apvienoto nāciju komitejas Saudi-Arābija, Lībija un Pakistāna atbalstīja šo te ziņojumu, bet šīs eh, valstis nav zināmas kā nopietnas demokrātijas valstis, eh, kur arī netiek eh, ievērota domas brīvība. Tā kā, ja mēs ņemam, sakojam šim piemēram, tad varat tikai aplapināties ar, tāpēc arī es balsoju pret, jo tas ir tieši ļoti vienpusīgs. Paldies, saka priekšsēdētājs Baltas Roitarovs kundze, atteicās Takovs kungs, lūdzu, vienu minūti. Kiitoksia puhemies. Äänestin tätä Kolstonin raporttia vastaan. Minusta on häpeää, että Euroopan parlamentti hyvää... Priekšsēdētāja kungs.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 Eh, plenārsēdē esošos deputātu eh, tomēr bija par viņi. Visi redzēja, ka Hamas spēki joprojām draud Izrē, apdraud Izrēlu, un mums vajadzētu aizstāvēt šīs valsts pilsoņus. Es domāju, ka ārkārtīgi skumji, ka šāda rezolūcija iznākusi ir tik vienpusēja. Uh, Un uh, nebija īpaši liela vairākuma arī pieņemta. Es ceru, ka tāda veida rīcība nākotnē neturpināsies un Eiropas Savienība tomēr cīnīsies par izteiksmes brīvību un par demokrātiju un cilvēktiesībām. Un tas izdosies uh, tuvajos austrumos tālāk. Nākamais runātājs. Uh, Obiecuju, ka tam esam krucei. Paldies, priekšādā. Priekšādā kungs apsolos izteikties īsi. Un domāju, ka tiesnesis Goldstones nebūtu nav nekāds, eh, nekāds nekāda olekta, pie kuras mērīt visu šo situāciju, un tāpēc balsoju pret ziņojumu. Es domāju, ka šeit situācija tuvajos austrumos tiek atspoguļota tādos melnbaltos toņos, it kā nebūtu nekādas citas uh, iespējas pa vidu. Lūk, ir tikai labie un sliktie, un nav nekādas, uh, nekāda vidusceļa. Es domāju, ka situācija ir daudz sarežģītāka par melnbalto filmu, un mums vajadzētu šeit uzmanīgi izteikties, eh, izsakot vērtējums. Priekšsēdētāja kungs, gribu arī jūs aicināt atcerēties, kad bijām eh, pil Zerats pilsētā tā tika pakļautā uzbrukumiem, tie bija Hamas pārstāvi, kas eh, šā, izšāva šīs raķetes. Un es domāju, tāpēc nedrīkstam tik vien, viennozīmīgi skatīties uz šo situāciju. Paldies, tā kā jūs eh, pieminēties, gan neesmu bijis šajā pilsētā, ko jūs pieminējāt, bet es biju citur tuvies austrumos. Tā, Hamonkungs, lūdzu, priekšsēdētāji, mēs esam ļoti daudz dzirdējuši par samērīgu un proporcionalitātes principu šo debašu laikā. Un es gribēju vaicāt, ko tad domātu Izraels pretinieki, kas tad ir proporcionāla reakcija. Nu, vai tad viņi gribētu vienkārši, lai ebreju valsts būtu savā nodabā vienkārši izgāzus pār gaz, gāzu kaut kādas raķetes? Es negribu šeit runāt tik daudz par proporcionālu, bet es gribu runāt par proporcionālu vai tās trūkumu šai ziņojumā. Jā, mēs runājam šeit par Goldstone ziņojumu, jā, šie vardarbīgie uzbrukumi, bet tāpat laikā netiek pieminēts eh, nekāds pretuzbrukums, neko, ne, nekas no cā cita, ko, par ko mēs esam informēti. Es jau nesaku, ka Izrēlē nedrīkst izteikt nekādu kritiku. Nē, es nedomāju, bet tāpat laikā domāju, ka arī Hamas ir jākartizē. Nevaram, um, kļūdas ir izdarītas nenoliedzami, un mēs, protams, vēlamies, lai Palestīna būtu spēcīga struktūra, kas spētu pastāvēt, bet tāpat laikā vēlos arī tomēr ievērot objektivitāti, jo jāsaka, ka šai ziņojumā divu valstu risinājums ar šo attieksmi tiek tikai attālināts no realitātes, jo šeit netiek paredzēts tas, kā abas puses varētu mierīgi līdzās pastāvēt. Paldies tālāk, Lamsdorf kungs, vienu minūti minūtu. Paldies, priekšēdētāji. Brīvie demokrāti Eiropas parlamentā šodien balsoja pret vairāku politisko grupu uh, rezolūciju par Goldsteina uh, eh, ieteikumu īstenošana. Uh, eh, un neviena dalībvalsts Eiropas Savienība arī ir nobalsojusi par. Tā, tas ir ziņojums, kas demokrātisko Izrēlu e, Eiropas Savienība šeit tā tiek e, nodefinēta kā e, terora uh, organizācija, un tas ir nepareizi, un šeit nav saskatīts viss konkrēta ziņums. Mūsu balsojums nenozīmē, ka mēs uh, uh, noraidītu atsevišķas operācijas, ir tieši otrādi, jā, Izrēlē, tur vajadzētu tiešām visus aspektus kārtīgi izmeklēt, un eh, ja ir kaut kāda pārkāpuma, tad pret tiem vajadzētu vērsties. Mūsu balsojums eh, nenozīmē arī to, eh, ka mēs atbalstītu visu Izrēlas valdības politikā. Ir ļoti labi, ja būtu sarunas starp Izrēlu un Palestīnas valdību, kaut arī tieši netieši sākumā. Mēs, mums vajadzētu parādīt abām pusēm, ka Obamas administrācija domā nopietni panākt mieru šajā reģionā. Mēs to visu gribam gribam atbalstīt. Tādēļ uh, var arī saprast, ka arī kolonija uh, eh, apmeklējums Rietum Jordānas krastā, um, un tas viss tika pilnīgi pareizi kritizēts. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Tagad pārējiem tā pie nākamā ziņojuma. Tas ir stāvoklis Baltkrāvijā. Mikrāčiņš kungs pirmais. Thank you, Mr. Chairman. Lielas paldies, priekšādātāji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 Eh, cienījamie kolēģi, es esmu pārliecināts par to, ka Eiropas Savienībā ir jādod neliels signāls eh, Baltkrievijai. Eiropas Savienībā ir jābūt gatavai eh, bilaterālās attiecības pārskatīt, ja Baltkrievijā turpināsies cilvēku tiesību un demokrātiskās valsts principu pārkāpumi. Tajā pašā reizē es esmu neapmierināts ar Baltkrievijas prezidenta lēmumu par interneta kontroli. Daudzos Citos punktos runā ir par domas un preses brīvības apspiešanu. E, un e, runa ir par rīcību pret demokrātijām, un e, līdz ar to iedzīvotāji neusticas nevienai valstī. Nesen demokrātiskās opozīcijas pārstāvi tika arestēti un ir kopsakarības starp jūlijā spēkā stā, stājušos Eh, likumdošanas aktu un prezidentūras vēlēšanām. Paldies, Kalanauska kungs! Panie przewodniczący, bardzo dziękuję kolegom. Priekšsādātāji, dāmas un kungi, liels paldies, ka jūs bijat gatavi pieņemt šo rezolūciju Eiropas parlamentā. Nobalsojot par šo rezolūciju, mēs paudām atbalstu cilvēku tiesībām un minoritāšu tiesībām Baltkrāvi, Baltkrievijā. Turklāt tas liecina par to, ka mēs atbalstam domas brīvību, runas brīvību, un tie ir principi, kas ir Eiropas Savienības pašos pamatos. Tas man patiešām priecē. Priecājos, ka, tautas, eh, ka Eiropas parlaments pieņēma lēmumu atbalstīt arī polijas minoritāti mazākumtautību Baltkrievijā. Es domāju, ka dalību valstīm vajadzētu mm, likt piemēru šādu kaimiņu valstu priekšā un parādīt, ka minoritāšu tiesības tiek pilnībā ievērots arī Eiropas Savienības dalību valstīs. Paldies tālāk, Kačmareka kungs kungs, vienu minūti. Priekšsādātā kungs, dāmas un kungi, es balsoju par šo rezolūciju. Mēs vēlamies panākt to, ka polijas biedrība Baltkrievijā tiek legalizēta, saņem oficiālu statusu, un mēs paužam solidaritāti visiem Baltkrievijas pilsoņiem, kas nevar izmantot savas pilsonības tiesības, saņēma vēstuli no Baltkrievijas vēstnieku Polijā vakar, un viņš pauž bažas par šī parlamenta deputāta nodomiem attiecībā šīs rezolūcijas pieņemšanu. Viņš uzskata, ka mēs nesam situāciju atspoguļojuši pietiekami uh, objektīvi polijas plašsaziņas līdzekļos, bet tā nav taisnība. Es domāju, situācija šeit ir daudz sarežģītāka. Šeit tiešām runājam par mazākumu tautību tiesībām, par minimāliem obligātajiem standartiem. Un tas ir Baltkrievis labākajās interesēs, ka mēs šo rezolūciju esam pieņēmuši. Laima Lūčija Andrikiena tālāk. Paldies, priekšsādātāji! Es atbalstīju šo rezolūciju par situāciju uz pilsoniskajai sabiedrībai Baltkrievijā attiecībā uz mazākumu tautību tiesībām. Un šodien gribētu vēlreiz atkārtot paust bažas par cilvēktiesību pārkāpumiem Baltkrievijā. Tie izdarīti pret pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, pret nacionālajām minoritātēm, pret viņu organizācijām un gribētu arī pilnībā paziņot, ka jūtu solidaritāti pret šiem pilsoņiem, vēl viņiem iespēju izmantot savas pilsoniskās tiesības. Turklāt gribu paust nosodījumu Angelikas Bereses uh, uh, Uh, aizturēšanu un arī Lebedsko kunga aizturēšanu. Viņš ir pilsoniskās partijas vadītājs. Viņi ir tie divi cilvēki, kas vada demokrātiskus spēkus valsts, uh, šajā valstī, un viņi ir vairāk kārt ciemojušies arī šai parlamentā. Diemžēl Baltkrievijas iedzīvotāji nespēja gūt labumu no visiem Eiropas Savienības projektiem un priekšlikumiem, kas tiek finansēta austrumu kaimiņu attiecību politikas ietvaros. Paldies, tālāk Takuls kungs. Jums vārds. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Minusta... Liels paldies, priekšsēdētāji. Domāju, ka situācija Baltkrievijā ir tāda, ka mums kā Eiropiešiem jāatcerās, kādas ir mūsu vērtības. To grib vēlreiz un atkārtot uzsvērt, jo mēs nu pat dzirdējām, uh, Cik bēdīgi beidzās ziņojums par Goldstone, ziņoj, eh, Goldstone ziņojumu. Katreiz, kad runājam par Kaukāzu, par Baltkrieviju, mums ir jāceras, kādas ir Eiropas Savienības vērtības - demokrātija runas brīvība, domas brīvība. Tās ir tās vērtības, kas ir mūsu dzīves pašos pamatos, un šīs vērtības jāveicina, jāvirz uz priekšu arī tādās valstīs kā Baltkrievija. Mums jādara viss iespējamais, lai cilvēktiesības tiktu aizsargāts arī Baltkrievijā, lai tiek aizstāvēts reliģiskās minoritātes, lai tiek aizstāvēts etniskās minoritātes. Jāsaka, par tām šobrīd tiek vērsta vajāšana. Un reliģiskā brīvība arī netiek nodrošināta šai valstī svarīgi šo vēstu nodot arī Baltkrievijas varas iestādēm un tiešām eh, ceram, ka Baltkrievija kādreiz varēs kļūt par demokrātu valstu. Paldies, nākamais runātājs Hamankungs. Paldies, lai es arī atbalstu šīs rezolūcijas lielākoties formulētos idejas. Es tomēr nedomāju, ka tā ir mūsu vieta tagad lasīt spreģi Baltkrievijai par demokrātijas trūkumiem. Mēs sakam, lūk, Baltkrievijai ir švaks parlaments, bet lūk, paskatīsimies šeit apkārt. Mēs ik nedēļ šeit pieņemam lēmumus par 27 valstīm. Mēs sūdzamies par to, ka lūk, lai gan viņiem ir vēlēšanas, viņi. Uh, Eh, lai gan viņi vēlēšanas nav taisnīgas, mēs savukārt rīkojam referendumus, bet neņemam vērā to rezultātus. Mēs runājam šeit par padomu savienības aparātu paliekam, bet tāpat laikā mēs īstenojam kopējo lauksaimniecības politiku ar visiem šiem pārējiem struktūrām un aparātiem, ko īstenojam. Un tāpēc jāsaka, nav nekāds lielais brīnums, ka visas šīs uh, ekskomunistu partijas uh, eh, balsu bija, vadīja jā kampaņu tajā brīdī, kad viņi vēlējās pievienu, izteica vēlēšanos pievienoties Eiropas Savienībai. Te man jāatcerās eh, dzīvnie, Orvela grāmatas dzīvnieku fermas pēdējās lapas, ka nav īstenībā īpaši liela atšķirība ne starp cūku un cilvēku, un šajā gadījumā starp Baltkrievu un Eiropas Savienību. Tālāk Golniča kungs uz vienu minūti. Du... Priekšsēdētāji. Neraugoties uz saturu, es tomēr gribētu arī vērsties pret šīs rezolūcijas pamatprincipu patrioti Francijā, flāmi, austrieši, visi pārējie tik, eh, tiek eh, apspiesti jeb, jebkurā ziņā, bet šajā parlamentā tas visiem ir vienalga. Mēs visiem citiem gribam eh, pamācību sniegt. Atvainojiet kaut kas, laikam, mēs angļu kanālā ir somu valoda. Varbūt jūs varētu uzsākt no jauna. Merci. Est-ce que ça va comme ça, Monsieur le Président? So... Cerams, ka tas uh, tagad ir vispareizi, vai jūs man labi dzirdat priekšēdātā? Jā, es teicu, ka patrioti, franči, flāmi, ungāri, austrieši, uh, gan uh, tiesiski, gan politiski, gan arī darba nozīmē viņi tiek apspiesti. Un uh, parlaments šajos gadījumos uh, viņiem ir vienalga, vai tas pat tiek atbalstīts, bet mēs pamācām citus visā pasaulē, arī pāri mūsu robežām. Pagājušā nedēļa bija rezolūcija par Ukrainu ar vienu noteikumu, kas ļoti daudzus Ukrāņu patriotus apvainoja. Stefans Bandera ir viņiem nacionālais varonis, un tie ir ļoti sarežģīti priekšnosacījumi, kuros viņš strādāja starp diviem tādiem totalitāriem režīmiem. No vienas puses bija Hitlera režīms, un otras puses bija padomju totalitārā sistēma. Un daudziem ukrāņiem viņš ir varonis, un eh, viņi tagad jūtas pazemoti. Un viņi tā jūtas pamatoti, un parlaments viņus ir pazemojis. Un nacionālie varoņi bieži vien cīnās eh, pret kaimiņu tieksmēm. Un eh, mēs jau, ja Mēs jau varbūt arī teiktu, ka arī Žana Darka ir nacionālā varoni. Mēs, eh, ne, es domāju, ka mums vajadzētu rīkoties pat piesardzīgi, ja runa ir par citu valstu nacionālajiem varoņiem. Paldies! Liels līdz ar to šo ziņojumu esam izteikuši balsu. Paskaidrojums tālāk pārējiem pie finanšu un darījumu nodokļa. Un vispirms Svinbērns kundzes, Keis Svinbērns tātad grupas vārdā. Paldies! Mūsu grupa, ECR grupa atbilst, ka finanšu pakalpojumu nozara nevar, nevar gaidīt, ka tā izkļūs veikā cauri no šīs krīzes. Ir nodarīta milzīga daudz, zaudējumi, ir bijis drausmīga uzvedība no šī sektora puses un upuri bijuši ļoti daudz. Jāizveido tādas sistēmas, kas pārliecinātos, ka tāda situācija neatkrājas, ka ir līdzekļi, kas pieejami, lai varētu stabilizēt sistēmiskas kļūdas. Ir iespējams, ka starptautiskā nolīguma ietvaros varbūt ir pienācis laiks mm, ieviest šādu finanšu darījumu no, nodokli. Lai kādas arī nebūtu praktiskās detaļas saistībā ar šādu sistēmas izveidotāju, nekādus pasākums nevajadzētu uzskatīt par neiespējamiem. Ja tie saņem atbalstu no visas starptautiskās sabiedrības, ja nodrošinam arī drošības klauzulas, tā ka šī funkci, sistēma funkcionē. Mēs atbalstam lielākoties šādus priekšlikumus, bet mums nepatīk septītais punkts šajā rezolūcijā divu iemeslu dēļ. Pirmām kārtām mēs esam pret jebkādiem nodokļu uzlikšanas kompetencēm, kas tiktu piešķirts Eiropas Savienībā, bet šajā punktā gan ļoti piesardzīgā formulējā tomēr pastāv šādu iespēju. Un otrām kārtām mums nepatīk arī tas, ka attiecībā uz finanšu darījumu noloku, nodokli varētu izmantot, lai, izmantot līdz, lai dot līdzekļus kaut kādu veidu mīļākajiem, eh, jaukākajiem projektiem, ko kādu dalībvalsts uzskata par vajadzīgiem. Tas nepalīdzēs šai ekonomiskajā hauskā. Šī rezolūcija tās pašreizējā formulē pārāk pievēršas finanšu, nodo, finanšu darījumu nodoklim kā risinājumu, bet te nevajadzētu pievērsties nodokļu uzlikšanas kompetencēm un vajadzētu vairāk pievērsties tieši finanšu sistēmas stabilizācijai, nevis tik daudz kaut kādām vēl citām lietām, kā piemēram klimata pārmaiņu apkarošanu, un tāpēc mēs balsojām pret šo rezolūciju. You, Higgins, Tālāk Higgins kungs uz vienu minūti. Priekšsēdētāji, es atturējos balsojot par šo ziņojumu darīja to tāpēc, ka uzskata, ka šī rezolūcija ir pilnīgi neadekvāta. Tā nespējas atrasināt šo pilnīgi pazemojošo antisociālo spekulāciju, kas pastāv visā pasaulē, ko īsteno šie eh, riski ierobežošanas fondi, hedging fondi un tam līdzīgi. Ņujorkā privātās pusdienās 8. februārī 18 eh, šādu fondu pārstāvi apspried spekulācijas pret eiro un, nu, lūk, nu jau kādu mēnesi visi šie lielie hedžinga fondi, kas kontrolē vairāk kā 200 miljardus, miljardus eiro, jo pro, īsteno šīs spekulācijas pret eiro un vērš tās arī tieši pret Grieķiju. Tā viet, un, un tā gūst milzīgu peļņu. Te es runāju arī par Eiropas komisiju, kas nav, kurai nav izdevies pacelt pat pirkstu, lai šāda veida spekulācijas apturēt. Gluži otrādi, tāpat veids kaut kādas sazverstīs vienošanās ar šīm, šiem fondiem. Tā nepalīdz Grieķijai, tā drīzāk piekrīt izmaksāt kaut kāda veida e, šantāžas maksājumus šāda veida organizācijām. Mēs nedrīkstam to pieļemt. Ir demokrātiski kontroli jānodrošina šāda veida bankām un hedžinga fondiem. Mums ir jāizbeidz nabadzība un šādā veidā jāpalīdz mūsu pilsoņiem. Paldies par uzmanību. Paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk Burgēdzijo kungs lūdzu. Priekšstādātāja kungs, mēs atturējāmies. Eh, bet eh, es eh, esmu pret šo te mērķi E, nolūku e, tādā veidā piemērot nodokļus. E, un to es vienmēr esmu arī teicis, jo te mums ir runa gan par minimālo nodokli un finansu darījumiem. Mēs neesam pret tiešiem Eiropas Savienības nodokļiem, jo. Mm, tas, tas, tas vēl nav nekas, bet mēs esam pret šiem nosacījumiem, kas tika pieņemti, e, proti tātad e, apliekšana ar nodokļiem bez e, pārstāvniecības. Vācijas konstitucionālā tiesa jau ir izteikusies par šo aspektu. nedēļu eh, pirms Rampija iecelšanas eh, tika teikts, ka transparence nav pietiekama. Un tika teikts, ka CO2 tiešā apliekšana ar eh, nodokļiem arī uh, E, varētu tikt skarta, un tas e, nepārprotami skartu Eiropas iedzīvotājus, un e, lēmums nav saskaņojums ar konstitūciju. Henenkungs lūdzu, saka priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāji. Nē, esmu pārliecināts, ka šeit ir pamats uzbrukt šāda veida nodoklim, bet domāju, ka jāņem vērā šī priekšlikuma atbalstītāja viedokļa. Tie ir Un turklāt ieņem ja vērā tas, ka cilvēki, kas ir labticīgi, tomēr var nonākt pie pretējiem rezultātiem. Domāju, ka šādu nodokli nedrīkstētu uzlikt tikai un vienīgi Eiropas Savienībā. Šāda veida dobina nodoklis, kas tik pievienots reģionāli, pilnīgi noteikti nonāks tikai pie tā, kapitāls tiks pārvietots uz tādu veidu reģioniem, kur šāda nodokļa nav. Tad kāpēc šis parlaments tik milzīgos uh, apmēros nobalsoja par sistēmu, kas nāks par sliktu Eiropas Savienībā? Un atbilde ir šāda. Tas tāpēc, ka, lūk, visi ķeksīši. Uh, atbilst eh, visiem tiek, uz, tiek uzbrukts baņķieriem, tiek uzbrukts Lielbritānijai Un visa šī neatkarīgā finanšu plūsma vairs eh, nevarēs no, nonākt tieši dalību valstīs kopā ar citiem priekšlikumiem, ko mēs esam redzējuši sagatavošanā, piemēram, finanšu sektoru harmonizācijas uzraud un, un tam līdzīgi. Mēs redzam, ka Londonas City tiek nu, izteikti milzīgi draudi, un es domāju, ka tas nenāks par labu Londonai kā finanšu centram un līdz ar to arī Eiropas Savienībai. Tālāk, Kamala kungs lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Jebkurš, kas redz, piedzīvos, ir skatījies, pētījis pēdējo finanšu krīzi, ir domājis par to, kā mēs vispār mēs spējām nonākt līdz tādai situācijai, kur lūk, uh, bankas eh, varēja šādi rīkoties un miljoniem eh, nodokļu maksātāju nav pēc tam tik izmantot, lai šīs bankas atbalstītu. Un tāpēc, lai ko arī mēs nedomātu par šādu nodokli finanšu darījumiem, es domāju, ka liktos tikai loģiski palīdzēt finanšu krīzes, krīzes upuriem un arī nabadzīgiem valstīm. Bet, ja skatāmies, kā tad tas tiktu īstenot šis nodoklis un kāda būs reālā ietekme šāda veida pārmaiņām un sistēmām finanšu tirgu, ir tāda, ka realitāte Eiropas Savienībā banka šīs izmaksas preces eh, atkal tālāk nodos saviem eh, klientiem, pirce, eh, patērētājiem, un tie būs atkal viņi, kas maksās par eh, šāda veida nodokli. Un tas būs arī nu, apdroši, un zināmā mērā arī nabadzīgās valsts par to dabūs maksāt. Ja mēs vēlamies šo problēmu risināt, tad mums vajadzētu nevis miljoniem eh, nodokļu maksātāju naudas ieguldīt bankās, bet mums drīzāk vajadzētu samazināt nodokļus, lai palīdzētu nabadzīgākajām valstīm eh, uzlabot savu tirniecības apmērus un tādā veidā uzlabot situāciju visā, visā pasaulē. Tālāk paškas Paškas kungs par vienotu eiro maksājumu telpu no nu, ziņojumu. Ďakujem za slovo, pán pán predsedajúci. Chcem oceniť Euró- eh, úsilie Európskej únie. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos eh, augstu vērtēt Eiropas Savienības centienus ieviest vienotu eiro maksājumu telpu. No otras puses es saskatu, ka šie jaunie noteikumi var tikt ļaunprātīgi izmantoti no banku puses piemēram, ieviešot nodevas. No vienas puses bankas ir piemēr, pielāgojušās šiem maksājumiem attiecībā uz iekšzemes maksājumiem, bet vienlaikus tās ir ieviesušas jaunas nodevas atsevišķiem pakalpojumiem filiālēs. Šai saistībā ar jauno notiekumu ieviešanu netika likvidēti netiek likvidētas nodevas par iemaksām un izmaksām, un šo nedrīkstat izmantot ļaunprātīgi konkurences apkarošanā. Mēs esam, mums ir saistības uzraudzīt un raudzīties, cik lielā mērā institūcijas ievērus jaunos noteikumus. Paldies, tālāk pārējām pie nākamā ziņojuma, tas ir viltošanas novēršanas tirniecības līgums un Kalnovskijkungs. Paldies, priekšsādātāji! Es balsoju par šo ziņojumu, par šo rezolūciju, jo pārstāvu savus balsotājus, savus vēlētājus. Es tomēr nevaru piekrist virknei domu, kas spausta šeit. Lisabons līgums piešķīra Eiropas parlamentam jaunas kompetences, un tieši tāpēc Eiropas parlamentam vajadzētu pārliecināties, ka pilsoņu tiesības tiek respektētas. nevaram pieļaut to, ka tiek paturēts noslēpumā sarunas, ko ved komisija par šādiem noliegumiem. Tas neatbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem, un tas ir pretrunā arī ar tiesībām, kas nu, garantēts pilsoņiem attiecībā uz piekļuvu Eiropas Savienības tiesību aktiem un dokumentiem. Tāpēc priecājos, ka Eiropas parlaments eh, šo jautājumu vēlas risināt Tas runā šobrīd arī par Eiropas komisijas dokumentiem un vērš pret viltošanu. Tālāk nākamais runātājs ir Harkins kundze. Priekšsēdētāja kungs. Runājot par filtrošanas novēršanas nolīgumu, pašreizējās sarunas pilnībā nenotiek pārskatāmā veidā. Uh, ir jāveido, protams, globāla vienošanās, bet ja mēs to vēlamies panākt, tad šobrīd process ir pretēji kādu veidu demokrātiskiem procesiem, ko gaidām no saviem likumdevējiem. Neskatoties uz nolīgumu saturu, ir nepieņemam, ka mēs nenodrošinām publisku kontroli, parlamentu kontroli pār šādu nolīgumu, kas tiešā veidā ietekmēs pilsoņus. Runājot pie, par saturu, mums pilnībā jāpievērš uzmanību Eiropas datu aizsardzības e, institūcijai, kas ļoti spēcīgi izteikusi atzinumu par šīm sarunām. Turklāt šī institūcija mudina Eiropas iestādes veidot pārskatāmu dialogu par akta, turklāt paziņojot, ka intelektuālais īpašums ir būtiska sabiedrības daļa un būtu jāaizsargā. To nedrīkst uh, celt augstāk par privātajām individu tiesībām uz datu aizsardzību. Un turklāt. Uh, Jāatcerās par nevainības prezumciju, juridisko aizsardzību un eh, interneta atslēgšanas politika arī iejauksies pilsoņu uh, privātajās tiesībās. Šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs visiem Eiropas pilsoņiem, un es eh, komisijai un parlamentam vajadzētu runāt par šo ļoti pārskatāmā veidā. Paldies, Kamal kungs, uz vienu minūti. Paldies, priekšsādātāji! Domāju, ka viens ļoti svarīgs punkts par šo visu, attiecībā uz visu šo rezolūciju ir tas, ka mums izdevās panākt vienotību visā parlamentā. Un mums bija vispārīga vienošanās par to, ka tā kā būtisks informācijas par šīm sarunām eh, attiecībā uz blogiem un emuāriem un visiem šiem interesantiem priekšlikumiem, piemēram, par datoru, eh, konfiskāciju un tam līdzīgi, darbs šādā veidā nevar turpināties. Parlaments saprat, ka mēs vēlamies informāciju, vēlamies pārskatāmību, par šo vilti, viltošanas novēršanas sirdniecības nolīgumu sarunu gaitā. Komisāra kungs vakar uzklausījis, domāju, šo signālu ļoti skaidru, un es priecājos, ka viņš mums apsolīs sniegt daudz vairāk informācijas. Ja komisija sarunas veids 27 dalību valstu vārdā un Eiropas Savienības vārdā, tad ir ārkārtīgi būtiski atcerēties, ka mums kā parlamentam ir jāzina, kāda ir saruna pozīcija. Turklāt ir jāveic arī ietekmes novērtējums pilnā apmērā attiecībā uz to, kas tiek ierosinās, jo mums jāzina, kā tas ietekmēs Eiropas Savienību, tās pilsoņus un nozars. Tāpēc augstu vērtēju komisāra vakardienas komentārus par pārskatāmības veicināšanu. Tālāk paška, Paškas kungs. E, Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es e, esmu nobažījies attiecībā uz Eiropas komisijas izturēšanos e, saistībā ar šo nolīgumu. Sarunas tiek vestas ar aizslēgtām durvīm. Eiropas deputāti netiek informēti par to, ka, par ko viņiem jābalso. Es domāju, ka procedūru ir nepieciešams mainīt. Eh, vai Eiropas komisija sagaida, ka Eiropas parlaments eh, uzņemsies atbildību? Es nedomāju, ka tas ir labs eh, signāls Eiropas sabiedrībai un visai pārējai pasaulē. Ja Eiropas komisija vairāk kārt, jo, jo te Eiropas komisija būs jāpārstāda vairāk kārt šis nolīgums, tas nerāda, neliecina par labu komunikāciju institūciju starpā. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk nonākam pie vispārējo tarifu preferenču ziņojuma. Kamalkungs. Dzīvīgs debats, saka priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs visi zinām, ka šī vispārējo tarifu preferenču sistēma tiks pārskatīta, un pašreizējā sistēma šobrīd tuvojas noslēgumam. Viena no lietām, ko svarīgi atcerēties, runājot par šo sistēmu un GP plus sistēmu, ir tas, ka runāja par ekonomiskās partnerības nolīgumiem, pastāv vairākas individuālas dalībvalsts konkrētos reģionos, kas nevēlas eh, parakstīt šos nolīgumus Eiropas Savienību. Vienmēr esmu izteicies kritiski par šiem no, partnerības nolīgumiem, tāpēc, ka mēs piemērojam kaut kādu vispār esošu pieeju visiem. Uh, Mums vajadzētu debats ar komis, debatēs ar komisiju. Viens kāds pārstāvs paziņoja, ka šīs partnerības nolīguma attiecas ne tikai uz tirdzniecību, bet tiek runāts arī par reģionālas integrācijas pro procesu. Ir atsevišķas valsts, kas vēlas šādas nolīgumas Eiropas Savienību, vēlas eksportēt preces uz Eiropas Savienību, pamatojoties šo preferenču sistēmu, bet citas savukārt to nevēlas darīt. Un tāpēc mums vajadzētu ierosināt tām valstīm, kas vēlas šādu tirdzniecības nolīgumu, bet kas neatbilst konkrētiem partnerības līguma kritērijiem, ierosināt GPP plus sistēmu piedāvājam kā alternatīvu šādu partnerības nolīgumu sniegšanai. Tā lai ir tādi uzņēmēji, kas vēlas mazināt, eh, kas vēlas mazināt nabadzību, tiem, un nu, tiem tiek šāda iespēja arī dot attiecīgajās eh, trešās valstīs. Hamankungs. Centrāla Amerika un Dienvidā Amerika šķiet šobrīd uh, iekrīt atkal krīzē, redzam, lūk, arī Nikaragovā. Uh, Un citur atkal no jauna rodas režīmi, kas nav varbūt gluži diktatoriāli, bet tomēr tāpat laikā tie neatbalsta parlamentāro demokrātiju. E, šie cilvēki, kas tiek demokrātiski ievērēti, pēc tam valdības sagrāb savās rokās, vairs nav nekādas varas nodalīšanas starp tiesiskajām iestādēm, e, lēmumu pieņemšanu un izpildu varu. Un viņi izmanto dažādu veidu sociālisma principus. Un ko tad kreisie beigu beigās izdomā kritizēt šai pasaules daļā? Vien dažus tos režīmus, kad patiešām tomēr ir saņēmuši tautas atbalstu. Nu, piemēram, Kolumbijas režīmu, kas ir saņēmis vairāk kā divus treš, trešdaļas tautas atbalstu, jo viņš ir atjaunojis kārtību šajā nelaimīgajā valstī. Un tas ir centies samazināt visus šos uh, bruņotos grupējumu varu valstī. Un kāpēc mums viņam ir jāsaka šī kritika? Un atsevišķi cilvēki tomēr šai parlamentā parlamentā to izdara, bet kauns viņiem par to, kauns viņiem par to. Cik ļoti apkaunojoši tomēr, ka parlaments izsakās tieši šādā veidā. Paldies, saka priekšsādātājs Antonio Cīkungs tālāk. Paldies, priekšsēdētājiem. Es gribētu pateikties kolēģiem par to, ko viņi teica par šo svarīgo jautājumu. ar Lisabonas līgumu kompetenču loma šeit Eiropas Savienībā ir augusi. Mums ir lielāka atbildība un mums ir jāparāda lielāka aktivitāte ārlietu politikā. Īpaši es atbalstu augsto pārstāvi, kas tika iecelts. Eiropas ārlietu dienestam. To es gribētu īpaši uzsvērt, īpaši pieeja informācija ir svarīga Eiropas parlamentam, bet arī padomē. Es domāju, ka šis ziņojums ir uh, pirmais būtiskais solis, lai panāktu spēcīgu, apņēmīgu Eiropas ārlietu politiku, kas patiešām būtu politiski nozīmīgi. Paldies. Sinklēr kungs tālāk. Thank you, uh, Ms. Sinklērs kungs, paldies priekšsādātāji balsoju pret 17. D grozījumu un pret 19. grozījumu, kur tiek izteikts uzbrukums NATO un kur teica, ka NATO jāatvāk spēku no savām bāzēm šeit Eiropas Savienībā. Viens no gala argumentiem eh, to mutēs, kas tic Eiropas projektiem, ir tāds, ka Eiropa saglabājusi mieru, Eiro, eh, spēja saglabāt mieru šeit Eiropā, bet es teiktu, ka tā ir kļūda, jo tā bija, tas ir NATO, kas spējas nodrošināt mieru Eiropas kontinentā un domāju, ir kauns, ka šis parlaments ļauj šāda veida grozījumus apstiprināt, vēršoties pret NATO. Es novērtēju, ka grupa, kas šo grozījumu iesniedz, ir tie, kas ir kā, kā tāda atlikuma no, no to ideoloģiju paliekām, kas tu, turēja savus iedzīvotājus aiz dzels aizskar Tieši NATO spēki bija tie, kas aizsargāja Eiropu no šī milzīgā murga, un es gribu protokolā ierakstīt savu pateicību ASV un Kanādai un citām NATO dalību valstīm un nācijām, kas ļāva kas ļāv mums pasargāt no šī um, murga. Un domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu kopā ar visām šīm NATO dalību valstīm kopā vērsties prisām citām totalitārismu idejām, kas vēl joprojām pastāv Eiropā. Tālāk pārējiem pie drošības un ārpolitikas jautājuma Antonija Ocīkungs ir pirmais. E Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es balsoju par, un es gribētu akcentēt, ka ir svarīgi radīt jaunas sinerģijas, vairāk sadarbību militārajā un civilajā jomā starp Eiropas Savienību un dalību valstīm arī ievērojot eh, vienu vai otru neitrālu no eh, pozīciju, kas eh, mainās no galvenā līnija. Manuprāt, ir svarīgi radīt mehānismus, lai būtu pat pastāvīgs operatīvais centrs Eiropas Savienībai, kuru pāraudzītu augstais pārstāvis. Tādējādi būtu iespējams attiecīgi saskaņot militārās un civilās operācijas. Eh, un arī izslēgt novēlošanās problēmas, kas līdz šim ir parādījušās. Paldies! Hundes kungam vārds tālāk. Paldies. Paldies par jūsu pacietību priekšādātāji. Gribu pasāstīt, ka balsoju pret šo ziņojumu, jo ar to tiek turpināt šis ļoti bīstamā virzība, ko Eiropa uzsākusi pēc Lisabonas kopā uz drošību un aizsardzību. Lūk, Eh, Eiropas Savienībā tiek leģitimizēta militārā intervence un tās iespējas. Un pilsonisku nemieru laikā izrādās, tad mēs gūsim tiesības militāri iejaukties. Tas nav pieļaujams. Eiropas Savienībai ir, jā, ir milzīga atbildība šajā kopējā pasaules struktūrā, un šai pasaules struktūrai mainoties, mums vajadzētu pieņemt daudz draudzīgāku politiku attiecībā uz saviem kaimiņiem un kaimiņu valstīm. Uh, Mēs eh, nedrīkstam sekot ASV, piemēram, nē, mums jāpārliecinās, ka visāda veida domstarpības var tikt atrisināts diplomātiski, nevis izmantojot militāros spēkus un iesaistot NATO uzreiz. To arī vēlas Eiropas Savienības pilsoņi. Paldies! Līdz ar to sēde tiek slēgta un mēs atsāksim darbu 2015. Paldies visiem, kas klausījās un paldies tolkiem, saka priekšādātājs.